Ladies and gentlemen, dear... Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, esam nonākuši pie pēdējā darba kārtības eh, punkta šodien sanāksmē. Un es lūgtu arī godājumo parlamentu deputātu eh, Būtikofera kungu eh, pabeigt diskusijas par Eiropas nākotni un īpaši par mūsu attiecībām ar Saudārābiju. Bet tagad sirsnīgi sveiksim viņa ekscelenci Adelu Aljubeiru, uh, Saudārābijas ārlietu ministru. Esat laipni sveikts ārlietu komitejā. Mr. Aljubeir, it's a pleasure to welcome you in. Aldi Bērkungs, eh, esat eh, sveikts mūsu komitejā, lai apmainītos ar viedokļiem. Mēs eh, vēlētos dzirdēt eh, par satraucošo attīstību, kas pašlaik notiek, eh, jo pieauga sasprindzinājums starp ASV un Irāku un eskalācija šajā reģionā un tās noregulējums ir ārkārtīgi nepieciešams. Vēlētos dzirdēt arī vairāk par attiecībām ar Katāru un par līdzsadarbības padomas krīzi. Cerams, ka tā beigsies, tikko būs nepieciešams miera risinājums reģionā. Un visbeidzot, Eiropas parlaments atkārtot ir paudis bāžas par situācijas pasliktināšanos Jemenā, humāno krīzi un kāds ir jūsu ieskats nesenākajos notikumos, kāda ir situācija valstī uz vietas un kā šis e, briesmīgais konflikts šeit varētu atrisināties. Un es vēlētos e, atgādināt, ka mēs sekojam situācijai ar blogeru Raifu Badāvī, e, kurš bija 2015. gada Sahara balvas laureāts un uh, viņš uzsāka jau um, ceturto bada streiku 2019. gada septembrī, un mēs turpinām uh, um, uzstāt uz to, ka viņam būtu jāpiešķir karaliskā um, tātad piedošana attaisnojums. Jā, paldies. Es centīšos sniegt um, atbildes. Zinu, ka laiks mums ir ierobežots. Reģions ir interesants bet eh, tas ir arī svarīgs. Šeit ir trīs dažādi reģioni. Eh, mums ir eh, daudz resursu, milzīgs potenciāls un arī daudz izaicinājumu. Piemēram, mēs skatāmies Izraels, Palestīnas attīstības, Libāna, Sīrija, situācija Jemenā, Irāka. Uh, Irānas aktivitātes Āfrikas ragā, Sahelas valstis, Afganistāna, Pakistāna un um, tā tad um, konflikts starp um, Indiju un Pakistānu un tā tālāk. Un centīšos raksturot uh, visus, nepieskaršos visiem šiem uh, konfliktiem, bet uh, teikšu, ka mēs visu vairāk uh, rūpējamies par valsts attīstību, par mūsu cilvēkiem un uh, līdz 2030. Uh, gadam varam samazināt mūsu atkarību no uh, naftas, vēlamies arī uh, sniegt uh, vairāk iespēju mūsu sievietēm, attīstīt tehnoloģijas, izstrādāt pasaules klases izglītības sistēmu, cīnīties pret ekstrēmismu un veicināt uh, mērenību un toleranci. Uh, Un eh, vēlos atgādināt, ka 7% eh, mūsu cilvēku ir jaunieši, kas ir jaunāki par 30 gadiem. Un mm, viņi nākotnē mm, padarīs savu darābiju stabilāku, bagātāku. Uh, Uh, par spīti visām tām briesmām, kas mums apkārt notiek. Uh, mēs tā tad izējam tādu pārmaiņu procesu, un tad, kad mēs mm, runājam par uh, disegregāciju, par sieviešu lomas stiprināšanu. Sievietes tagad beidzot var braukt arī ar automašīnu, tās var ceļot bez neviena atļaujas. Uh, Viņām ir pieeja arī visiem uh, posteņiem un darba vietām publiskajā sektorā, un viņas ir tiesīgas saņemt tādu pašu atalgojumu kā vīrieši, ja mēs runājam par darba tirgus problēmām. Un tās tikai dažas lietas, pie kurām strādājam Saudarābijā. Mēs reformējam mm, izglītības sistēmu. Uh, Mēs eh, cīnāmies pret ekstrēmismu un koncentrējamies uz mod, eh, mērenību. Un tad, kad ļaudis skatās uz Saudarābiju, mm, es ceru, ka viņi redzēs mērenu, eh, iesaistošu, modernu, tolerantu sabiedrību. Protams, ka kļūdas mēs pieļausim, tā tas notiek bet mēs turpināsim strādāt pēc iespējas ātrākā tempā, lai sasniegtu mūsu mērķus. Nu, mēs jau sākam saskatīt noteikts rezultātus. Piemēram, ārvalstu investīcijas ir pieaugušas pēdējo gadu laikā ievērojami pieauguši, pieaudzis to ārvalstu uzņēmēju skaits, kas ir uzsākuši darbību Saudarābijā. Un tas ir pozitīvi, tā ir pozitīva zīme, ka viņi uzticas Saudarābijas reformu procesam. Uh, un viņi tic Saudārābijas nākotnē. Es neminēju kādu eh, statistisku informāciju. 59% uzņēmēji Saudārābijā ir sievietes. Tas ir ļoti svarīgi - 55%. Un mēs tā arī turpināsim, tā kā mēs reformēsim mūsu sabiedrību, jo tas galu galā ir Saudarābijas karalists interesēs. Kas attiec uz Katāru, um, jā, mums ir problēmas ar to, ka viņi atbalsta ekstrēmismu un terorismu, un viņi maksā aizpirkumu maksas teroristu organizācijām Irākā un citur, lai atgūtu uh, ķīlniekus, un tā ir terorismu finansēšana. Mums ar to ir problēmas. Uh, arī ar iejaukšanos mūsu iekšējās lietās, un mēs skaidri to esam norādījuši Katāras eh, prezidentam, un es ceru, ka viņi spēs mainīt savu uzvedību un rīkoties kā normāla valsts. Mums ir arī problēmas par, ar to, ka viņi izmanto savas mediju platformas, lai eh, veicinātu uh, naida kurināšanu. Uh, un mm, mēs ceram, ka viņi varēs to izskaust. Jā, nu tur šīs problēmas pastāv, un tagad tā, eh, tas ir Katāras ziņā mainīt savu uzvedību un raudzīties to, kā virzīties priekšu. Mēs esam centušies uh, samazināt pēc iespējas um, Um, šo te nesaskaņu ietekmi, um, lai uh, krīze neietekmētu dažādus pasākums, ieskaitot, um, ieskaitot uh, militāru personu apmācību. Esam cenšies mazināt uh, līdz sadarbības padomē šīta konflikta ietekmi, saglabājot neatkarīgu savu juridisko sistēmu un uh, tiesām eh, būs jālem, kā virzīties uz priekšu attiecībā uz šo te konfliktu un arī ar līdzsadarbības padomu. Nu, tā ar to es te arī apstāšos. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, eh, Jūsu ekscelence. Un pirms es dodu vārdu. Um, Um, es vēlos sveikt arī uh, um, Saudārābijas vētnieku Eiropas Savienībā. Tagad mums ir pusstunda laika, uh, lai uh, diskutētu, un tādēļ došu vārdu tiem, kas vēlas izteikties. Dāvids Lēgers, kurš vēlējās izteikties no EPP. Nē, Mihils Gālers būs pirmais. Liels paldies! S Eh, sveicināts, Migas kungs, šajā komitejā. Es vēlties jums pateikties par paskaidrojumiem, ko jūs esat izdarījuši savā valstī. Es dzirdēju tādus vārdus kā eh, tolerance un eh, mērenība. Jā, tas ir labi un arī labi apsveicam tas, ko jūs darāt saistībā ar sieviešu tiesībām. Uh, Un es ceru, ka šis tolerances eh, gars eh, arī tiks eksportēts uz tām vietām, eh, kur Saudarābija finansē mošejas Es nesaku, ka tās ir visas eh, valdības ehm, finansētas, bet es braucu brauc dažādām valstīm, piemēram, uz Sarajevu vai, vai, vai, vai vēl kur citur, un, un ehm, dzirdu, ka te runa par eh, salafistu ietekmi un tā tālāk. Eh, Tātad, ja jūs runājat par mērenību, tad būtu labi, ka jūs arī eksportētu uz ārzemēm šo te mēr, mēra nopieju. Tālāk um, runājot par um, ilgtermiņa attiecība attīstību uh, reģionā. Varbūt uh, jūs esat savā lī, uh, veidā līdzīgā situācijā kā Eiropa pirms 40 gadiem. Vai jūs esat domājuši par kaut kādu drošības sadarbības konferences veidošanu, lai iesaist visas dalī, dal valstis? Uh, un meklētu mierpilnu nākotni, vai eh, kaut kādā veidā bez jebkādiem priekšnosacījumiem varētu eh, varbūt īstenot šādas idejas. Mihaļ, paldies, eh, SND Marija Rēda. Paldies. Daži jautājumi par cilvēktiesībām. Pirmais, 18. gada februārī parlaments pieņēma steidzamu rezolūciju par cilvēku tiesību aizstāvjiem, sieviešu tiesību aizstāvjiem un aktīvistiem, kas ir aizturēti bez apsūdzības un kuru aizturēšanas uh, apstākļi tiek kritizēti. Ko jūs domājat par šo aktīvistu atbrīvošanu? Turklāt ņemot vērā to, ka uh, Eh, ir pieņemts likums par tiesībām vadīt auto. Es domāju, šos aktīvistus var atbrīvot. Otrais jautājums - Sakarova eh, balvas laureāts Badavī 2015. gadā, cietumā kopš 12. gada, viņa veselības stāvoklis vieša lielas bažas, aicina viņu atbrīvot medicīnisku apsverumu dēļ. Šo lūgumu formulē Eiropas parlaments eh, balvas pasniegšanas laikā. Divi nākošie jautājumi ir politiskākie par Jemenu. 24 miljoni jemeniešu, no kuriem 12 miljo, miljoni bērni ir atkarīgi no uh, humanās palīdzības. Ir Stokholmas vienošanos, kur mēs atbalstam, un Sauda Arābijas apņemšanās atbalstīt ilgtspējīgu mieru. Un pēdējais jautājums par Irānu. Kāda ir Sauda Arābijas loma iniciatīvā, lai dezeskalētu spriedzi starp Savienotām valstīm un Irānu? Paldies! Irēna Funvīze no Riņū. Paldies! Jūsu es. Uh, tāpat kā kolēģa Rēna runāšu par cilvēktiesību jautājumiem. Es redzu progresu sieviešu tiesību ziņā, tomēr jāpiemina 13 aktīvistes aizturētas kops 18. gada vidus par savām aktīvisma darbībām. Uh, Eh, par to, ka viņas ir cīnījušās par sieviešu atbrīvošanu no eh, vīriešu uzraudzības. Eh, cik man zināms, piecas aktīvistes vēl atrodas ieslodzījumā. Mēs gribētu arguments, kas pamato šo aizturēšanu. Kā jūs pamatosiet? to, ka vairākas aktīvistes tika apsūdzētas par sazināšanos ar starptautiskām aģentūrām. Tālāk eh, par apgalvojumiem par uh, spīdzināšanu pret sieviešu tiesību aktīvistiem un kāpēc eh, divas aktīvistes tika turētas vieninieku kamerās līdz 19. gada sākumam. Paldies! no zaļo grupas Hanna Noimane. Tā kā divi kolēģi no droā komitejas norādīs cilvēktiesību gadījumiem, es kā delegācijas vadītāja uz Arābijas pussalu gribētu runāt par iespējams sadarbības aspektiem. Jūsu apmeklējums notiek savlaicīga eskalācija pēc eh, Suleimanī eh, nogalināšanas ir izraisījis eskalāciju, un mums vajadzētu izvairīties no šādas eskalācijas nākotnē. Tomēr eh, tam pamatā esošie konflikti kā arī uzbrukumi Sauda Arābijas naftas objektiem ir neseni, un mūsu augstā pārstāv Morgerīni mēģināja organizēt reģionālu konferenci eh, eh, piesaistot Irānu, Irāku. Un mans pirmais jautājums ir, kā jūs vērtējat šādas reģionālas pieejas potenciālu? Un vēl viens jautājums. Jo es dzirdēju ilgu uz, garu skaitījumu, eh, ko Saudārābija ir iecerējusi, kā piemēram atjaunīgās enerģijas, cilvēktiesību jautājums, sieviešu vienlīdzība, eh, runas brīvība. Domāju, ka saraksts ir apsveicams un esam redzējuši konkrētus soļus. Tomēr es gribētu redzēt Eh, zinām pātrinājumu. Es saprotu arī, ka jūs tādu vēlētos redzēt. Un kā eh, varētu Eiropas Savienība ar savu darābiju sadarboties šajā ziņā? Un es citētu jūs eh, mērena, toleranta un iekļaujoša sabiedrība, jo tas būtu mūsu kopējs mērķis. Paldies, kā nenomenai no ECR grupas Džefrejs Van Ordens. Paldies! Es sveicu mūsu vidu ārlietu ministru Alģubeiru. Jūsu reģionā Uh, problemātiska valsts ir Irāna. Liela var uh, e, jums, jūsu reģionā ir Turcija. Vai jūs saskata kādu iespēju uzlabot uh, attiecības starp Turciju un Saudarābiju? Paldies, Džefrī! Kologlu no goja grupas, un domājams, jūs runāsit grieķu valodā. Ja viņa ekscelence saprot grieķu valodu, es to varētu darīt. Bet eh, iztiksim ar angļu. Ministru, eh, jūs sacījāt eh, dažus skaistus vārdus, kas eh, tik izteikti Eiropas parlamentam, bet vienlaicīgi jūs runājāt par vārdu brīvību, par sieviešu tiesībām un tā tālāk. Sievietes ir cietumā, tāpēc, ka viņas cīnījās par savām tiesībām. Jūs uh, ierodaties Eiropas parlamentā, ir Sakarova balvas uh, saņēmējs, vislielākās balvas par cilvēktiesībām, Badavī, kurš atrodas vēl aizvien cietumā. Jums vajadzēja mums kaut ko par viņu pateikt, un arī Jemenā mēs visi zinām, ka tur ir humāna katastrofa un Sauda Arābija ir sava atbildība par šo katastrofu un pilsoņu karu. Mēs neko par to nedzir nedzirdējām. Visbeidzot, mēs Eiropas parlamentā esam ļoti nobažījušies par Kašongi nogalināšanu, un tiesa, kur notika, šķiet, kā beidzot uh, Eh, karaļvalsts līderus, kuri ir tiešā veidā atbildīgi par šo, eh, par šo slepkavību, tie tika, eh, tie tika atbrīvot atbildības, un jums vajadzētu mums vairāk par to pastāstīt vairāk. Un tika norādīts uz aģentu dažiem aģentiem, it kā tie būtu rīkojušies paši no sevis. Un es ceru, ka e, par izteikto kritiku ne, vai jums vai kādam citam neviens mūs nesagriezīs kā gabalos kolēģi. Vēl četri runātāji, un tad Tīrs, Davids Lēgāda, eh, Martins Bazesku, Petras Austrevičus. Davids Lēgā vispirms. Paldies, ekscelence! Neraugoties uz procesu Saudā Arābijā, Eiropas Savienība ir nobažījusies pār aizturēšanu kā politisku rīku eh, un eh, karaliskās ģimenes locekļi un pilsoniskās sabiedrības eh, pārstāvji eh, ir aizturēti vai uz ilgu laiku cietumā vārdu brīvības dēļ, vai jūs esat iecerējuši par taisnīgiem procesiem, ņemot vērā to, ka tas ir Eiropas projekts pašā pamatā. Paldies, Trojans Brazesku! Paldies, priekšsēdētāji, ministru kungs, sveicam jūs. Ļoti e, sarežģīts jautājums un varbūt sarežģīta atbildi, iespējams, jums izdosies atbildēt uz to. Reģionā notiek cīņa pār dominanci starp Irānu un Saudarābiju. Un kādā eh, priekšrocības būtu Sauda Arābijas eh, tautai, ja jūs eh, uzvarat Irānu šajā sacensībā un dominēt reģionu. Paldies, Mārtiņš Hovārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ekscelence. Sveicu jūs. Eh, mūsu sanāksmē. Tomēr runāt par cilvēktiesībām un uh, eh, Sauda Arābiju ziņo par nopietniem pārkāpumiem, par eh, to, ka 19. gadā Sauda Arābijā ir izpildīti 184 nāvis sodi, no tiem 37 vienā dienā aprīlī 90 ārzemniekiem, par to esam īpaši nobažījušies trīs bērniem un daudzos gadījumos ir apgalvojumi pār spīdzināšanu un taisnīga procesa nesamību. Kolēģi Irīne jau nosauca vairākus aktīvistes, kuras atrodas cietumā pār pārkāpumiem, kas mūsu valstīs vienkārši netiktu pamanīti. Tāpat e, vēl kolēģis pieminēja Badāvī, kurš vēl aizvien ir e, cietumā. Un runāju, ja jūs vēlaties veidot savu darabijā, Eh, modernu, iekļaujošu, eh, moderētu sabiedrību, tad jāsaprot, ka tas nenotiks, kamēr Sauda Arābija netiks galā ar šiem kliedzošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ar kuriem stāvoklis ir viens no sliktākajiem pasaulē. Ja vēlaties mūsos rast sabiedroto, tad stāvoklim ir jāmainās. Paldies, un visbeidzot, Petras Ošāvičus. Paldies, ministra! Sveicam jūs Eiropas parlamentā. Mēs sveicam e, visus viesus un runājam ar visiem skaidrā, atklātā valodā. Es sadzirdēju daudz solījumu jūsu runā, un es vēlu jūsu valstī pozitīvas pārmaiņas ceļā uz iecietību, pieticību un cilvēktiesību ievērošanu, bet Tā kā mūsu Sakarova balvas ieguvējs Badavlī atrodas eh, ieslodzījumā, mēs turpināsim aicināt atbrīvot viņu bez jebkādiem nosacījumiem, un mēs neliksimies mērā, eh, kamēr mēs viņu neredzēsim brīvībā, kaut Saudarābijā. Otrakārt, es gribētu dzirdēt jūsu komentārus pār Džamala Kašogī brutālo nogalināšanu, kas notika Sauda Arābijas diplomātiskā pārstāvniecībā. Domāju, ka tā bija vislielākā brutalitāte, un šeit ir vajadzīgi jūsu komentāri. Domāju, ka jūs tam piekritīsiet, ka Demokrātiska Savienība, Eiropas Savienība meklē partnerattiecības ar Saudārābiju, un tagad eh, bumba ir jūsu spēles lauciņā. Ceru, ka jūs to saprotat. Paldies par eh, jautājumiem, komentāriem, un jūs, ekscelence, vārds jums atbildēja. Jā, nu tik tiešām jautājumi ir daudz. Jemena. Uh, nu, tas nav tik uh, vienkārši. Mēs Eh, uzsākām savu intervenciju šai reģionā vislabāko nodomu vadīti, eh, bet eh, pēc tam kļuvām liecinieki tam, kā mm, šīs valsts vāra terorizē, nogalina masveidā savus valsts iedzīvotājus tika notverts un ieslodzīts viņu kādreizējais valsts vadītājs, un mums neatlika nekas cits, kā iejaukties un, un vērsties pie uh, leģitīmās uh, valsts varas. Un pagāja mēneši, līdz mūsu lūgumi tika saklausīti. Mēs esam iestājušies par jebkādu politisku uh, mierpilnu risinājumu vairākās 70 reizes. Un, uh, Ģemene mums ir atbildējusi ar uh, raķešu uh, šāvieniem, ar dronu, uh, eh, bruņotu dronu uzlidojumiem Saudarābijas teritorijai, tāpat laikā mēdējot badā savus uh, iedzīvotājus, un mēs esam snieguši palīdzību uh, 14 miljārdu ASV dolāru vērtībā, lielākoties humāno palīdzību, un turpinām to sniegt joprojām. Uh, atbalstot humanitā, humanās misijas šajā valstī, un par tām neviens no jums neizteicās. Neko nesakot par to brutalitāti, necilvēcību, ar kādu šī reģiona valsts izturas pati pret saviem iedzīvotājiem. Par to šajā zālē klātesošie klusē. Mēs esam darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai deeskalētu situāciju šajā valstī. Ir gājuši mazumā raķešu uzlidojumi, triecieni pa Saudārābijas teritoriju par šķiet kādiem 80%. Ir bijuši savstarpējās uzticēšanās tādi vingrinājumi, tikšanās, ieslodzīto apmaiņa, gūstekņu apmaiņa karojošo, konfliktējošo pušu starpā un starpā tā doma, ka uh, Saudarābija kaut kādā mērā ir atbildīga par šio, šo necilvēcīgo vardarbību Jemenā, ir, ir, ir, ir fantastiska. Mēs uh, šo, šo, šo, šo slaktiņu neuzsākām. Vēl kas? Irāna šī samierināšanās konference. Jau kopš 79. gada Irāna reģionam un saviem iedzīvotājiem ir nesusi tikai postu un nāvi. Viņi ir slepkavojuši diplomātus nereizi vien, viņi divreiz ir uzbrukuši mūsu vēstniecībai Teherānā. Viņi ir tie, kas ir mēģinājuši slepus uh, uzstādīt spridzekļus uh, Eh, svarīgos objektos Saudarābijā, citās reģiona valstīs. Viņi ir tie, kas ir musinājuši un kūdījuši eh, uz, uz, uz, eh, uz sektantismu, kas ir eksportējuši, aizbildnoties ar savas islāma revolūcijas eksportu, ir, ir, ir šo sērgu izplatījuši plašā reģionā, izvirzījuši teritoriālas pretenzijas, ir izvirzījuši pretenzijas uz mošajām reģionā, ka tās lūk esot Irāņu mošais. Viņi ir tie, kas ir terorisma sponsors numur viens pasaulē. Lūk, kāpēc mums neiet viegli ar Irānu. Lūk, kāpēc mums nav pa ceļam. Tā kā, ja Irāņi kaut ko pamainīs savā attieksmē, savā, savā izturēšanās veidā, tad kaut kādas pārmaiņas ir iespējams. Ja viņi, bet ja 40 gadus kopš 79. gada Irāņi ir uz, uz, uz šī kursa, nu tad uh, ko gan mēs tur varam piebilst? Nu kaut kas mazliet ir mainījies. Uh, ir eh, pāris demonstrācijas aizvadītas, eh, pāris eh, demonstrācijas Libānā ir, ir, ir notikušas. Visas no tām reaģējot uz, uz šo, šo bezcerīgo situāciju. Tā kā starptautiskajai sabiedrībai noteikti nāktos izdarīt spiedienu un turpināt spiest uz Teherānu, lai tā mainītu savu uh, izturēšanos, savu attieksmi. Ir viegli jums sēdēt uh, Briselē un, un mācīt mūs, nu ko jūs tur ņematies, apsēdieties pie viena galda un aprunājieties. Jūs Jūsu diplomātus neviens nenogalina, jūsu vēstniecības neviens nespridzina. Lūk, kur tā nelaime, lūk, kur tas iemesls, kāpēc mums nav pa ceļam ar Irānu, kāpēc pasaulē nav pa ceļam ar Irānu. Irāna turpina atbalstīt uh, starptautisko terorismu, uh, Irānā ir balistisko ieroču programma, kas mūs uztrauc. Irāņiem ir jābūt tiem, kuri Mm, kuri izlemj, vai viņi grib dzīvot mierā un saticībā ar, ar, ar eh, saviem kaimiņiem, eh, vai ne pārāk. Tikai tad mēs varēsim izdarīt savu gājienu. Tik tālu par šo valsti, par ekstrēmismu un ek, ek, ekstrēmismu eksportu. Nu, tas ir mantots eh, jautājums no, no, no iepriekšējās varas laikiem. Uh, Eh, Afganistānā, Balkānos ir, ir, ir pāris mūsu labdarības organizāciju dibinātos eh, centros eh, ie, saviesušies ekstrēmisti. Tā nav mūsu valsts politika. Mums nav pieņemams tas, ka it kā aizsadzoties ar mūsu valsts labo vārdu un nosaukumu tiek sludināts naids un neiecietība. Jo redziet, naici vienmēr atgriežas pie jums Un tieši tāpēc radikāls, eh, radikāla, radikālie sludinātāji un, un, un, un šādu uh, vēstījumu izplatītāji mums nav pieņemami. Tā nav islāma vēsts, tā nav islāma būtība. Mu, un uh, tiem, uh, tiem, kas vēlas mums pārmest uh, neiecietības un naidas ludināšanu, eh, stipri kļūdās. Mēs esam šai ziņā jūsu pusē. Mūsu vērtējums ir tāds pats. Mēs neesam tie, kas eh, šo naidu sludina, atbalsta, eksportē, eh, spridzinot vēstniecības un nogalinot diplomātus. Ir pagājušas desmitgades, kopš uh, ir bijuši šie atsevišķie starpgadījumi, uh, un uh, mūsu pozīcija, ja neesat pamanījuši, ir kardināli uh, mainījusies ekstrēmisma un, un, un, un, un sludināšanas novē, novērtējumā. Eiropas loma noteikti tā ir ārkārtīgi nozīmīga mūsu reģionā. Mums ir uh, fantastisks uh, sadarbības potenciāls, uh, pieredze, tra senas tradīcijas, sena, sena gudrība, un Eiropai mūsu ieskatā noteikti ir loma spēlējama Jemenā, Sīrijā, Irākā. Ne tikai finansiāli, bet arī militāri. Jūsu bruņotie karavīri un kareivis uh, Eh, noteikti var nākt eh, mums eh, talkā, lai cīnītos kaujas laukā par mm, stabilitāti un mieru mūsu reģionā, lai iedzītu atpakaļ Boko Haram viņu alās, kur viņi slēpjas, cīnoties pret pirātu kuģiem Adenas jūras līcī Un uh, mēs dzīvojam uh, savienotā pasaulē, un jums tas ir jūsu pienākums ieinteresēties un iesaistīties cīņā pret uh, šīm negācijām. Um, tālāk tika veltīti komentāri mūsu tieslietu sistēmai. Atvainojiet, tā ir neatkarīga, suverēna mūsu valsts um, varas nozare un pārmetumus tiesu, mūsu valsts tiesu varai mēs pieņemam nelabprāt. Arī mūsu valsts ir attīstījusies, evolucionējusi, lai atminamies jau Eiropas vēsturi un, un, un, un viduslaikus un, un, un to, kur jūs esat tagad. Lūdzu, nelasiet mums lekcijas. Mums ir izveidota neatkarīga tiesu sistēma, mēs nepieļausim, ka jau kas apšauba tās kompetenci. Uh, Mēs nesam šāda tāda banānu republika. Mēs esam e, cieņpilna un cieņas pilna e, valsts. Mm, un, e, ja runājam par Human Rights Watch, visu cieņu, bet šī organizācija savulaik Saudārābijā bija ļoti pretrunīga organizācija. Mums bija radikāli šie sludinātāji, un mums tika pārmests tas, ka mēs viņiem aizbāzām muti ka lūk, šādā veidā mēs ierobežojam vārda brīvību. Nu tad ko tad jūs no mums vēlaties? Mēs nevaram uh, vienlaicīgi rīkoties un nerīkoties. Mēs esam mēģinājuši ar Human Rights Watch runāt, kaut ko noskaidrot, bet viņi ir, ir, ir nepiekāpīgi. Uh, šie trīs cilvēki, kuru vārdi tika piesaukti, uh, mēs Eh, nepiespriežam eh, nāves sodu par eh, kaut kādiem pārkāpumiem, ko personas ir pastrādājušas būdamas nepilngadīgas. Uh, nu, šādi bērni, jaunieši, uh, notiesā, tiekot notiesāti, tiek uh, nosūtīti uz, uz pāraudzināšanas koloniju, no kuras var tikt atbrīvoti priekšlaicīgi par labu uzvedību. Bija situācija, kur izplatījās baumas. Saudārābija tūlīt eh, ar nāvi notiesās eh, kādu personu, kurš 14-15 gadu vecumā eh, pastrādāja kādu pārkāpumu. Un visi sašutā un, un, un šausminājās šeit, šajā cienījamajā namā un, un, un, un citviet, bet šīm baumām, šīm runām nebija pamata. Šis jaunais cilvēks tā arī netika notiesāts uz nāvi jo viņš tika atzīts par vainīgu eh, pārkāpumu pastrādāšanā, būdams nepilngadīgs. Citi jaunieši, kas eh, līdzīgās situācijās 15, eh, 6 gadu vecumā pastrādājuši kādu pārkāpumu, vēlāk iet, turpiniet pa noziedzības ceļu un pastrādā kādu smagu noziegumu, būdami pilngadīgi bet mēdīji, šīs tā dēvētās tiesība aizstāvju organizācijas, uh, pamana tikai to, ka lūk, uh, šis cilvēks uh, ir pastrādājis pārkāpumu noziegumu pusauģa gados un tagad tiks notiesāts uz nāvi. Te mēs atkal nonākam pie jautājuma par šīm sievietēm. Par Hašokģī. Nu, tas ir ļoti sāpīgs Eh, gadījums, eh, mēs eh, turpināsim maksāt šo lielo cenu vēl gadiem ilgi. Amerikāņiem tāds bija abu graidas, graibas uh, cietuma uh, gadījums. Tie bija amerikāņu karavīri, amerikāņu teritorijā, amerikāņu cietumā. Vai prezidents par to zināja? Nezināja. Un ko viņi darīja? Amerikāņi to visu izmeklēja, vainīgos sauca pie atbildības, ieviesa pasākumus, lai šādi šausmīgi gadījumi vairs neatkārtotos, un to esam darījuši arī mēs 80. gados. Vēl 80. Uh, gados gados uh, Irāņu kontra, uh, Līva North, Ronalds Reigans gribēja ātri un vienpersoniski izrēķināties ar Irāņiem, kas, kas to bija pastrādājuši. Bet nācās vien atzist un, un, un ļaut procesam noritēt savu gaitu. Jā, šai gadījumā, diemžēl, man jums ir jāsaka, nestrebiet karstu. Ir tiesa, ir izmeklēšana, iespējams izvirzītās apsūdzības tiks pārsūdzētas, tad raudzīsimies, kā tālāk ritēs tiesas process pret Hašokģi slepkavām. Un līdzīgi kā ar citiem ieslodzītajiem, aizturētajiem, mēs nepieņemam uh, lekcijas un, un, un tādu sludināšanu no, no pārākuma pozīcijām. Mēs esam suverēna valsts ar saviem likumiem, un tā tas ir, un tā tas būs. Mēs šeit nebraucam, lai lasītu lekcijas jums par to, kā jūs izturaties pret uh, uh migrantiem, pret minoritātēm, uh, par to, ko jūs esat arestējuši vai nesat arestējuši. Mēs esam suverēnas valstis, mums ir pa ceļam, mēs esam draugi, mēs esam sadarbības partneri, bet jūs nevarat šeit sēdēt un lasīt lekcijas suverēnai valstī, nesot pārliecināti par to, ka jūsu rīcībā esošā informācija ir pilnīga un korekta. Tas nav glīti, tā draugi nedara. Par Turciju, ministra kungs.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 un uh, noteikti vēlamies, lai mūsu attiecības ar šo valsti uh, būtu stabilas un, un ciešas un ilglaicīgas, un noteikti vēlamies, lai uh, Turcija būtu arī tāda nu, mm, nopietna reģiona valsts. Paldies, kolēģi! Pirms pasakos